ko nozi, eh, eh, deleģētie akti papildina ieviešanas aktus. Deleģētie akti vienmēr attiecas uz vispārīgu piemērošanu, tie nevar būt individuāli lēmumi, un tie ir paredzētu, lai iekļautu nebūtiskus elementus, kas tomēr maina pamataktu, jo pievieno jaunus pienākumus. Tādējādi netiek mainīts gars, bet tiek skatītas detaļas. Un arī tas ir šo abu deleģēto aktu mērķis, jo abi šie nosacījumi tiek uzskatīti par pārāk tehniskiem, lai tiktu iestrādāti pamataktā, un visas institūcijas vienojās, ka attiecīgie jautājumi tiek iestrādāti tehniskākā dokumentā, kas tiek skatīts tehniskākā līmenī. Komisijas pienākumi komisijai attiecībās deleģētiem aktiem ir atšķirīgi no ieviešanas aktiem. Nav paredzēta komitoloģijas procedūra, dalībvalstis par to nebalso, bet komisija ir pienākums uzklausīt ekspertus. Šajā gadījumā Konsultāciju gadījumā mums ir piecas ekspertu grupas. Tas ir arī norādīts pavadvēstulē, bet es sīkāk paskaidrošu procesu. Ekspertu grupas iekļauj dalībvalstu ekspertus no Schengenas valstīm un parlamentam un Schengenas asociētajām valstīm. Tādējādi mums ir arī Libes sekretariāts, kas apmeklēja ekspertu grupas. Pirmās grupas notika jau sen, 13. gada jūlijā, tobrīd mums nebija juridiskās bāzes, bet eh, sarunas bija pietiekami pavirzījušās, un mūsuprāt bija īstais laiks sākt piemērot eh, fondus jau 14. gadā, maksimāli drīz. Pēc šīm ekspertu grupām jūlijā mēs devām iespēju uzdot jautājumus. Tajā laikā nebija skaidrs, vai šie nosacījumi tiks iekļauti deleģētajos vai ieviešanas aktos, un mēs tajos, tajā laikā spriedām par atsevišķām teksta sadaļām bet nebija teksta kopumā, un to laiku uz, par atsevišķām kartītēm mēs uz, uz izsūtījām kopā 73 jautājumus, kas tika iekļaut jautājumā atbilžu tabulā. Nākošā ekspertu grupa sanāca 13. gada oktobrī, tālāk trešā grupa šī gada februārī. Uz to brīdi jau mums bija politiska vienošanās par fondu, un mēs varējām jau nākt klajā ar reālu tekstu. Pēc tam sanāca ceturtā ekspertu grupa 4. aprīlī. Vēl pirms tika formāli šie akti pieņemti, un pēdējā ekspertu grupa 6. jūnijā pēc iekšējā dienestu konsultācijām, un mēs varējām prezentēt 6. jūnijā visiem ekspertiem pēdējo teksta versiju, kas būtu gatava pieņemšanai. Pēc tam mēs vairāk citus jautājumus teksta sakarā nesaņēmām. Šis pirmais akts par iecelšanas kritērijiem un atbildīgo uh, lēmēja iestāde un audita iestāde ir paredzēts, lai izstrādātu noteikumus, kā dalība valstis kontrolē un ievieš abus fondus. Tas ir drīzāk tehnisks, bet tomēr ļoti būtisks akts, jo dalībvalsts pirms tā ieviešanas tām ir jāieceļ formāli atbildīgā lēmējiestāde. Ja nav formāli iecelšanas kritērija, tad tiek bloķēta aktīviešana. Un pilnīgi noteikti ir jāievieš šie akti maksimāli drīz. Ir tiesa, ka dalībvalstis pie tā strādā un zina, ka noteikumi ir samērā stabīli, ka tie ir tikuši apspriesti, tie nav pārāk jauni, jo tie ir samērā skaidri noteikumi, kuri izriet no esošajiem fondiem, kurus jau mēs pārvaldām. Un tie ir harmonizēti ar struktūru fondiem, tie ņem vērā visus finanšu regulas prasības Tādējādi dalībvalstīm šī joma ir pazīstama, tomēr dalībvalstīm ir jābūt spējīgām tos piemērot. Un tas dos iespēju komisijai kontrolēt to, ko dara dalībvalstis, jo mēs nevaram strādāt bez izstrādātiem noteikumiem. Tāpēc mēs šajā galda pusē esam mazliet uh, nobažījušies par to, ka jūs vēlaties, vēlaties pagarināt izpētes periodu, jo jau 14. gada septembrī e, mēs dzīvojam un redzam, ka nav pagaidām pieņemta neviena nacionāla programma. Un mēs arī negribētu kādu jaunu aizkavēšanos, ja tā nav pamatota ar saprātīgiem iemesliem. Un šis e, akts kopumā ir drīzāk tehnisks. Un tagad es īsi izklāstīšu šo tehnisko lietu saturu. Pirmais akts, eh, par otro runās eh, kolēģis. Pirmajā aktā ir četras nodaļas, eh, vispārīgie nosacījumi, definīcijas, un divas būtiskākās nodaļas ir otrā un trešā. Otrā nodaļa attiecas uz visiem jau, visu to, kas jādara atbildīgajai lēmēji iestādēji pirmajā sadaļā, kā tā tiek iecelta, un vēl jau svarīgāk, kā dalībvalstīm ir jāpārskata iecelšana un kuros gadījumos un kādā veidā ir jārīkojas, lai iecelšanu atceltu ja ieceltā iestāde nerīkojas attiecīgi. Tālāk aprakstīts, kas, ir, kā ir jāveic menedžments un kontrole. Un gadījumi, ja šie uzdevumi tiek deleģēti uzdot kādam citam, un trešajā sadaļā detalizēti aprakstīti atbildīgo lēmēju iestāžu pienākumu attiecībā uz valsts intervencēm par to, kā ir jāpiešķir granti un ir noteikti vispārīgi principi par to, ka granti tiek piešķirti maksimāli atklātā procedūrā, kā ir jānodrošina vienlīdzīga izturēšanās un tā tālāk. Trešā nodaļa apraksta revīzijas iestādes pienākumus, kā tiek kontrolēta atbildīgā iestādi un kā tiek par problēmām ziņots komisijai. Ceturtā nodaļa ir noslēguma nosacījumi. Eh, es negribu tagad eh, ieslīgt cīkākās detaļās, un es varētu paskaidrot, eh, kāpēc tas vai cits nosacījums ir ir šeit iekļauts. Un tagad es došu vārdu Stefānijai Ardī, eh, kura runās par informācijas eh, publiskošanas aktu. Labrīt! Šis deleģētais akts ir papildinājums juridiskai bāzei, kas tika pieņemts pēc sarunām ar parlamentu un padomi, un tas norāda pamat noteikumus un jautājums, kas ir detalizēti 53. pantā. Deleģētie akti papildina ieviešanas aktu, jo tehniskās detaļas ir vajadzīgas, lai varētu izmantot zilo karogu ar zelta zvaigznītēm. Kā jūs zināt, informācija par to, kā un kam tiek izmantot fondi ir ļoti svarīga komisijai un arī parlamentam. Šie noteikumi nosaka prasības dalībvalstīm, lai informētu sabiedrību un prudenciālos saņēmējus. Šie ir pienākumi dalībvalstīm. Noteikumi tiek aps, aprakstīti, tika aprakstīti ekspertu grupās 2013. un 2014. gadā un beidzot prezentēti kā pabeigts akts 6. jūnijā. Tie tika kolēģijā pieņemti 30. jūlijā un izsu nosūtīti parlamentam un padomēji. Notiekumi ir balstīti un, eh, kom, uz komisijas notiekumiem par eh, sabiedrības informēšanu, esošiem regulām, kā arī horizontālajām regulām par struktūru un investīciju fondiem. Tomēr mums ir bija jāņem vērā mūsu fonda raksturs un apjoms, un ir iekļauts zinām proporcionalitātes principi, lai mēs nepārslogotu administratīvā ziņā dalībvalstis un saņēmējus. ir atsevišķi elementi dalībvalstīm un saņēmējiem par detaļu ieviešanu, un ir spēkā paturēts vienlīdzīgas izturēšanās princips. Runājot par eh, fonda raksturu, eh, šeit var būt eh, sensitīvi elementi un ir paredz, paredzēta zināmas konfidencialitātes iespējas, taiskaitā, lai pasargātu personas datus. Tomēr caurskatāmības un vienlīdzīgas izturēšanās principi tiek paturēti. Šajā deleģētajā aktā ir četri eh, sastāvdaļas galvenokārt pienākumu dalībvalstīm. Pirmkārt, pienākums maksimāli plaši izplatīt un visos iespējamos veidos fonda pamats elementus un nacionālās programmas elementus tad ir ikviena fonda labuma ņēmēja pienākums ir rakstiski simbolu, plāksnīšu, uzlīmju veidā informēt par Eiropas fondu izmantošanu. Dalībvalstīm trešajā daļā ir pienākums informēt visus potenciālos labumu ņēmējus par to, kā šie fondi var tikt saņemti, lai nodrošinātu vienlīdzīgu izturēšanos pret visiem potenciālajiem labumu saņēmējiem. Un visbeidzot, uh, pienākums labumu saņēmējiem informēt pār viņu tiesībām un vienmēr jāpatur spēkā caurskatāmības un vienlīdzīgas izturēšanos principus. No manas puses viss. Sorry. Uh, Tagad došu vārdu kolēģiem, lai uzdot jautājumus. Pirmā Vīkstrēms kundze, paldies, paldies komisijai par mums sniegto informāciju. Mēs patiešām to gaidījām. Abus deleģētos aktus mums piedāvāja uh, jūlija beigās, un ja mēs neko nebūtu darījuši, tie vienkārši automātiski stātos spēkā. Es domāju, ka mums ir nepieciešama demokrātiskā kontrole un ir pilnībā uh, Eh, jāizvērtē, eh, kāda būs to ietekme, jo mēs pirmo reizi esam saņēmuši deleģētos aktus. Es esmu pilnīgi, nu, noskaņot pilnīgi pret komisijas viedokli. Viņi saka, jā, visam ir jānorisinās ļoti ātri, tas ir tehnisks dabas jautājums, bet eh, vienmēr jau tas piņķerīgākais slēpjas tieši detaļās. Tieši tādēļ es pieprasu, lai tiktu ievērots 105. pāns. Un mēs vēlēsimies šo uh, jautājumu izskatīt pēc iespējas uh, pamatīgāk. Paldies, Vikstrēms kundzei! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Dijas Demēras kungs. Muchas gracias, senora presidente. Paldies, priekšsētātāji. Ļoti rūpīgi uzklausīju un izlasīju abus ziņojumus attiecībā uz regulām dilģētiem aktiem. Atzīstu, ka skaidrojums bija plašs, tik plašs, kā jauc prātu. Tomēr, manuprāt, svarīgs jautājums parlamentam un šai komitejai kas attiecas uz deleģēto un izpildaktu piemērošanu, un gribu šajā sakarā atgādināt, daudz varbūt nezinu, ka tad, kad biju referents pār regulu 539 attiecībā uz vīzu režīmu pēc ļoti intensīva Eh, likumdošanas darbu un trīs gadu debatēm, panākot vienošanos ar praktiski visām politiskajām grupām, bija lielas domstarpības ar komisiju attiecībā uz to, kas attiecas uz kopīgu deleģēto un izpildāktu izmantošanu. Tā kā triumfēja parlamenta nostāja, Komisija vērsās justīcijas tiesā, un šis jautājums vēl aizvien tiek skatīts. Taču ļoti savādi, ka tagad tikko dzirdu pēdējo runātāju sakot attiecībā uz regulas, kur balstīsies deleģēti akti, kas, un burtiski sacīja sekojošo, teica, papildus tam šī regula tiks papildināta ar izpildaktu. Es gribētu, lai Antoans, kurš ļoti labi pārvalda tehniskos jautājumus, man detalizēti privāti izskaidro šo lietu, jo kāpēc komisija vēršas just, justīcijas tiesā, kad mēs izmantojam deleģētos un izpildaktus? ja parlaments liek prevalēt savus kritērijus salīdzinājumā ar komisijas eh, eh, kritērijiem. Un šagad ir līdzīga situācija izveidojusies. Tas bija mans komentārs, un arī tās bija manas bažas. Paldies! Thank you! Paldies! Dievs, Demēras kungs, esmu pārliecināta, ka komisar, eh, sekretariāts mums sniegs šo informāciju divpusējā kārtībā, vai vēl kāds kolēģis vēlas kaut ko piemetināt? Būsiet jau informēti, ka koordinatori par jautājumu apspriedās šorīt. Un nākamajā koordinatoru sanāksmē viņiem ir jāpieņem lēmums, ko tad īsti darīt. Ja neviens cits nevēlas neko piemetināt, varbūt, ka komisijā ir kaut kas bilstams. Ja nē, Gribu pateikties visiem un varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Eiropas Savienības 2010.-2014. gada iekšējās uh, drošības stratēģijas īstenošana. Luģis Oreka no Eiropas komisijas ir pie mums ieradies uh, ģenerāldirektors, un es lūkšu viņam, viņu pastāstīt par šo īstenošanas ziņojumu, un, un šis jautājums vēlāk tiks apspriests arī koordinatoru sēdē. Lūdzu, Sorekas kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu iekšējās drošības ģenerāldirektors iekšlietu ģenerāla direkcijā Eiropas komisijā un esmu patiešām pagodināts, ka varu visiem komitejas locekļiem pastāstīt par iekšējās drošības stratēģijas 2010 līdz 2014 nobeigumu īstenošanu. Komisijai ir e, jāatskaitās par šo ziņojumu komisijai, e, parlamentam un padomēji. Parlaments pagājuši gadu lūdza, lai e, komisija izstrādā jaunu iekšējās drošības stratēģiju no 2015. līdz 2020. gadam saskaņā ar uh, 2636. Ņemot to vērā, komisija ir uzņēmusies iniciatīvu un paziņojumā ir teikts, ka tā ņems vērā parlamenta rezolūcijā minētās prasības. Un padome lūdza, lai šī stratēģija tiktu aktualizēta tās augtajās 2014. gada jūnija stratēģiskajās vadlīnijās. Mēs ziņojumā gan uh, veicam tādu atskatu uz uh, iepriekšējiem pieciem gadiem, bet arī domājam par uh, mūsu priekšā esošajiem izaicinājumiem. Mēs gribam uzsākt debats ar um, parlamentu, padomi, dalību valstīm, akadēmiķiem, pilsonisko sabiedrību, reģioniem. Un tagad pastāstīšu, kā uh, komisija ir paredzējusi struktūrēt šīs debatas. Sākumā Varbūt nedaudz veikšu tādu retrospektīvu, ieskatu pēdējos piecos gados, jo tas ļauj veidot tādu kā atspēriena punktu nākamajai stratēģijai. Jūs noteikti jau būsiet iepazinušies ar ziņojumiem, tajos ir teikts, ka Eiropas Savienība un tās dalība valstis gan operatīvā, gan likumdošanas līmenī vēlas izstrādāt instrumentus, lai labāk uh, aizsargātu mm, sabiedrību, ekonomiku un mūsu pilsoņu tiesības Eiropas Savienības līmenī. Tiek runāts arī par likumdošanas uh, un jurisdikcijas iestāžu sadarbību. Ir, uh, arī arī jauna aģentūra, ir palielināts, um, palielināt tās resursi. Līdz ar to mēs varam arī veiksmīgāk veikt dažādas pārobežu izmeklēšanas, un viens no lielākajiem panākumiem bija tas, ka mēs uh, izveidojam jaunu ciklu, lai varētu veiksmīgāk cīnīties pret uh, organizēto noziedzību, un bija arī labāk koordinēta sadarbība starp OLAF, uh, Europol un Eurojust. Mēs tāpat vēlamies uh, veikt uh, vairāk apmācības un uzlabot tehnisko informācijas apmaiņas uh, instrumentu, proti jauno SIS2, jeb Schengens informācijas sistēmu. No nu, 2010. līdz 2014. gadā mēs pievērsāmies arī tādam jautājumiem kā jūras drošība, kiberdrošība, cīņa pret cilvēku uh, tirdzniecību jauni civilās aizsardzības mehānismi, upura aizsardzība un tā tālāk. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī Eiropas parlamenta rezolūcija un komisijas stratēģiskās vadlīnijas, esam uzsākuši uh, jaunu diskusiju kārtu, uh, un uh, tās rezultāti atspoguļosies uh, otrajā ziņojumā. Otrajā ziņojuma daļā Eh, mēs arī saprotam, ka ir jābūt tādam labam līdzsvaram starp secīgumu un pārmaiņām, tad, kad runājam par uh, iekšējās drošības stratēģiju. Nu, protams, eh, tos principus un instrumentus, kas sev ir pierādījuši praksē, mums ir jāuzlabo vēl tālāk un jāsaprot arī, kur ir nepieciešami jauni modernizēti instrumenti. Likumdošanas īstenošana un sasniegumu stabilizēšana, protams, ir būtiski soļi, kā arī praktiskā sadarbība, un no otras puses ir nepieciešams varbūt tāds jauns skats uz stratēģiju, lai varētu labāk izprast, kā aizsargāt mūsu pilsoņus un sabiedrību. Tātad jaunajā stratēģijā ir e, jāpārskata mūsu rīcības modeļi, e, jāpielāgo tie jauniem apdraudējumiem, e, jauniem izaicinājumiem, izveidojot piecas tā sauktās stratēģiskās vadlīnijas, jeb mērķus, jo šajos mērķos ir minēti galvenie apdraudējumi mūsu drošībai. Uh, Tā tad šeit tiek runāts par uh, starptautiskās noziedzības tīklu pāraušanu, cīņu pret radikalizāciju un cīnītāju rekrutēšanu, uzņēmēja darbības aizsardzība, kiberdrošība, uh, robežu aizsardzība un arī Eiropas Savienības uh, spēcināšana pret krī dažādām krīzēm un katastrofām. turpmāk mēs plānojam piedāvāt tādu rīcības plānu, kas balstītos uz četriem pīlāriem, balstot to uz aizsardzību, tātad saīsinājums P3I, Innovation, Research un International Cooperation. Un tagad daži vārdi par tādu pieeju, kas uh, attiecinām tieši uz pilsoņiem, un tam ir jābūt arī mūsu vadošajam principam, veidojot jauno iekšējās drošības stratēģiju. Mums ir jāintegrē pamatiesības mūsu iekšējās drošības politikā, lai varētu uh, baudīt sabiedrības atbalstu mūsu operācijām. jāatpazīst uh, kopīgās intereses un jāsaprot arī, kāda būtu labāka likumdošanas ilgtspēja, ņemot vērā uh, Savienības likumdošanas iniciatīvu. Mēs jau esam uzsākuši sadarbību ar pamatiesību aģentūru. Pamatiesība aģentūra ar mums uh, sadarbojās jau uh, pagājuši mēnesi lai varētu izprast, kā vislabāk integrēt pamattiesības e, mūsu darbā un arī sagatavojot likumdažas iniciatīvas, par kurām ir atbildīga komisija. Vēl viens mērķis, kas ir svarīgs, vairākos lauciņos ir labāka saiknes starp iekšējo un ārējo drošību. Šķiet, eh, joprojām tā ir tāda fiktīva definīcija, proti atšķirības starp iekšējo un ārējo drošību, bet eh, tas ir tiesa, jo nav jau vairāk robežas starp eh, iekšējo un ārējo drošību. Uh, Tā tad ir jābūt labākai sadarbībai starp valstīm, arī ar trešajām valstīm, no kurām varētu būt gaidāmi potenciāli draudi mūsu iekšējai drošībai. Šim principam jākļūst par mūsu stratēģijas neatraujamu sastāvdaļu. Tālāk, inovācijas. Manuprāt, ir nepieciešams darīt vairāk lai inovāciju un izpēti izmantotu, uzlabojot iekšējās drošības stratēģiju. Un, protams, eh, mēs varam gaidīt arī eh, tādus jaunus impulsus no privātā sektora, lai arī tiesības sargājušās iestādes šos instrumentus varētu veiksmīgi izmantot. Vēl viens elements, kas minēts mūsu ziņojumā, kā tāds starpdisciplinārs mērķis, ir tāds uh, klasteru uh, princips, uh, veidojot sinerģiju starp uh, iekšējo un ārējo politiku. Protams, galvenokārt domājot par ārlietām, bet sasaistot to arī ar citām politikām, kas tiešā veidā ietekmē Eiropas Savienības iekšējo drošību. To esam uh, minējuši savā ziņojumā. Nu, protams, te varam minēt transportu, ekonomiku, nodokļus un arī citas politikas uh, jomas. Mēs veicam iekšēju reorganizāciju. Ir īpaša grupa. Uh, kas sadarbojas ar visām komisijas nodaļām, kas strādā pie iekšējās drošības jautājumiem. Bet, protams, sazināmies arī ar citām ieinteresētajām pusēm. Eh, un, protams, lieki piebilst, ka parlaments, padome un dalība valstis ir ieinteresētās puses, bet esam sagatavojuši paziņojumu lai uh, varētu labāk izprast uh, tāda Eiropas Savienības konsultatīva fóruma izveidi. Komisija ir uh, gatavojusies to piedāvāt stratēģijā, lai visas puses uh, varētu labāk sazināties, protams, uh, valstu iestādes, bet ir jābūt pārstāvētiem arī pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Un šo multidisciplināro pieeju mēs izmantosim jau konferencē, ko organizēja komisija kopīgi ar Itālijas prezidentūru 29. septembrī. Un Orājas piedalīsies šajā konferencē, viņš piedalīsies plenārsēdē, uh, uzrunās publiku Un tas mūs ļoti iepriecina, un arī komitejas locekļi ir uzaicināti uz konferenci. Konferences nosaukums ļoti labi atspoguļo mūsu mērķus, proti aizsargājot mūsu drošību, pilsoņu tiesības, jauna iekšējās drošības stratēģija. Tas ir tāds kā embrijs mūsu konsultatīvajam fórumam. Priekšsēdētājs kundze. Es tūlīt beigšu savu uzstāšanos, gribu tikai pieminēt, piemetināt, ka uh, Konsultācijas ar sabiedrību sākās šī gada jūlijā, un jūsu informāciju varat atrast mūsu ģenerāla direkcijas tīmekļa vietnē. Līdz 3. oktobrim varēs to, tātad šīs konsultācijas notiks, un mēs laipni lūdzam visus tajās piedalīties. Redzam, ka procedūra ir nesus cerētos augļus, tā ir bijusi produktīva, un mēs ceram, ka šīs konsultācijas ar sabiedrību Eh, pirms eh, konferences eh, būs vēl auglīgākas. Mēs, protams, vēlamies uzklausīt jūsu priekšlikumus, domājot par jaunās stratēģijas veidolu un par to, kā labāk cīnīties pret mūsu kopīgajiem draudiem un izaicinājumiem, lai varētu visu to arī uh, iekļaut mūsu nākamajā paziņojumā, ar kur esam gatavi jūs iepazīstināt nākamā gada pirmajos mēnešos. Priekšsēdētais kundze, ar jūsu atļauju tagad beigšu uzstāšanos un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Sorekas kungs. Daži kolēģi ir pietiekušies runāt, Kirkhop kungs pirmais. priekšsēdētājs kundze, nu, man ir aizdoms, ka ir visai liels eh, kolēģis skaidrs, kas vēlas runāt, bet eh, pirmām kārtām gribēju teikt, ka ir visai, ne, ka ir ļoti neveiksmīgi tas, ka iekšējā drošības stratēģija ir nosaukta ISS, tātad šis saīsinājums ir ISS, Un jāsaka, ka vienai no lielākajām teroristu organizācijām viņu nosaukums ir ļoti, ļoti līdzīgs, nu, gandrīz identisks. Nu, vai mums vajadzētu nomainīt savu stratēģijas nosaukumu, akronīmu, vai arī parūpēties, lai šī teroristu organizācija vairs nepastāv? Un es negribētu arī domāt, ka drošības stratēģija ir balstīta uz teroristiskiem uzskatiem, bet uh, daži jautājumi, kas tieši man šķiet ļoti svarīgi pirmām kārtām. Šogad laikā esam jau daudz ko paveikuši un ir jāizpēta, ko tad mēs esam izdarījuši, ir jākontrolē, vai tas ir nesis cerētos augļus. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tieši starptautiskajai noziedzībai un kopīgajām uh, izmeklēšanas komandām. Es parlamentā pirms dažiem gadiem par to biju sagatavojis ziņojumu. Tur tika runāts par šo kopējo izmeklēšanas komandu izveidi. Es domāju, ka komandas ir uh, darbojušās pietiekami labi, bet neesmu pārliecināts, ka neesam tās izmantojuši pilnībā ir tik daudz dažādu startautisku apdraudējumu, un tādēļ komandas varētu strādāt vairāk un biežāk, un gribētu dzirdēt vairāk, kas tad notiek tieši šajā lauciņā. Ja runājam par terorismu, tagad tas ir milzīgs apdraudējums. Ir eh, runāts par informatīvo radikalā, radikalizācijas tīkli. Kā tad tas darbosies, kā norisināsies sadarbības starp dalību valstīm? Es zinu, ka apvienotā karaliste ir ļoti daudz strādājusi tieši šajā jomā, jo tieši mūsu pilsoņu radikalizācija ir milzīgs apdraudējums. Tad viņi dodas uz konflikt zonām, eh, izturas vienkārši pretīgi Domāju, ka tas nav nekas labs ne viņu uh, dzimtenēm un, protams, arī uh, starptautiskā kontekstā tas ir ļoti uh, skumīgs fenomens. Gribēju pavaicāt, kāda kooperācija norisinās, lai atgrieztu tomēr šos radikalizētos pilsoņus atpakaļ Eiropas Savienībā. Eh, kādas, dažas valsts teica, ka nevēlas uzņemt savos apkampienos atpakaļ tieši šos radikalizētos pilsoņus. Ir cilvēki bez valsts piedarības, tiek runāts par to, kā pret viņiem attiekties, vai ir iespējams viņus atkal uzņemt atpakaļ sabiedrībā vai nē. Nu, tātad gribēju pavaicāt, ko jūs par to domājat. Man īstenībā te ir ļoti daudz sakāmā, bet es, protams, būšu pietiekami pieklājīgs un ļaušu runāt arī citiem kolēģiem. Bet pēdējais punkts - Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģija. Šķiet, ka mēs visu laiku kaut kur uh, klibojam nopakaļus. Teroristi, noziedznieki izmanto internetu, nu, viņi to pazīst kā savu kabatu. Un mēs īstenībā te esam ļoti spēcīgi iepalikuši Protams, mēs nedrīkstam arī ierobežot kibervides drošību un brīvību, bet tajā pašā laikā ir eh, jānodarbojas ar noziegumu un terorismu prevenciju. Tālāk, protams, arī internetā notiek uh, seksuāla nozieguma pret bērniem. Uh, Papildus visiem starptautiskiem noziegumiem mums nevajadzētu aizmirst, ka bērnu seksuāla izmantošana tiešsaistē ir milzīgs izaicinājums, un mēs pret to nesam cīnījušies pietiekami spēcīgi. Gribēju pavaicāt, ko jūs varētu teikt šajā kontekstā, domājot par kibervīdi, jo mums pat tiešām mūsu bērni ir jāaizsargā arī tiešais vidē, un cilvēkiem, kas veic šos briesmīgos noziegumus, ir jāstājas tiesas priekšā. Paldies! Mr. Kirkhope, Mr. Lopez Aguilar. I... Lopes Aguilara kungs, lūdzu, runājiet neilgāk kā trīs minūtes, jo vēl septiņi deputāti vēlas runāt. Paldies. Like to... Pirmkārt, liels paldies par prezentāciju, ko sniedza Sorekas kungs par iekšējās drošības stratēģiju. Uh, Spānijas prezidentūras laikā arī tika izdarīts liels darbs šajā ziņā 2010. gada pirmajā semestrī. Un tagad uh, mēs vairāk gribam dzirdēt par to, kā ir īsta, kā īstenot stratēģiju, kā tā tika īstenot līdz 14. gadam un ko mēs varam kādu artavu mēs varam sniegt, lai uzlabotu Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju turpmākajos gados, bet vispirms gribu dzirdēt, kā komisija novērtē, kāda ir pievienotā vērtība jo nav jau pirmā reize, kad mēs diskutējam par šo svarīgo jautājumu. Gluži otrādi, Tas notiek atkal un atkal. Mēs daudz esam debatējuši, pauduši viedokļus, centušies nonākt līdz galvenajiem apsvērumiem un, protams, esam arī to visu rakstījuši savās rezolūcijās un atzinumos. Un daži svarīgi darba kārtības jautājumi Eiropas parlamenta darba kārtībā tika veltīti arī pētījumiem, kas tika īstenoti Libas komitejā, kas, ko izraisīja NSA spiegošanas afēra. Es gribētu pieminēt dažus, gribētu dzirdēt no Sorekas kunga tādus specifiskus apsvērumus kas būtu pirmais vai galvenais runājot par to, kā mainīt migrācijas politiku saistībā ar iekšējo drošību. Mēs redzam, ka tendences ir ļoti nelabvēlīgas. Kā tomēr skatīt vienotā kontekstā vai ietvarā iekšējās drošības apdraudējumus un migrācijas politi politikas um, koncepciju. Iekšējās drošības jautājumi paredz arī uzlabot informētību ne tikai um, institūcijā, bet arī dalību valstīs. Un kas ir darīts, kādi rezultāti ir starp parlamentārajām konferencēm, ko mēs esam organizējuši. Pie tam darām to regulāri, vismaz reizi semestri, vienu reizi pusgadā. Konferences ir veltītas līdzsvara meklēšanai starp brīvību un drošību, ietverot visus būtiskos drošības jautājumus. Un vēl viens jautājums, kāds ir bijis labums no Eiropas komisijas izstrādātās iekšējās drošības stratēģijas turpmākajiem gadiem, ja Libe komiteja gan savā tad, kolēģijā, gan arī plenārsēdē ir pieņēmusi dokumentus attiecībā uz to, kā reaģēt uz um, šo spiegošanas skandālu. Kā ir uzlabots Eiropas institūcija darbs uh, cīnoties vai cenšoties novērst līdzīgas uh, um, izlūkošanas vai spiegošanas darbības tieši attiecībā uz Eiropas saimnības institūcijām. Ko Eiropas komisija ir paveikusi šajā ziņā? Paldies, Lopes Agilar kungs. Tagad vairs deputātus um, nerakstīšu savā sarakstā. Sarakstu es tagad noslēgšu, vēlreiz lieku jums pie sirds, lūdzu ne ilgāk kā divas minūtes, jo komisijai būs arī jāatbild. Mrs. Metzola, Mr. Zdahovski, Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Veržiat on my list. Manā sarakstā ir sekojošie deputāti, lūdzu vēl kāds tika palaists garām. Tātad tas ir viss. Bonī kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšādātāji. Paldies, Sorekas kungs. Jūsu prezentācija bija ļoti informatīva, ļoti laba, piedāvāja arī jaunas idejas. Man ir trīs jautājumi. Ņemot vērā dramatiskos notikumus Sīrijā un Īrijā, Irākā pēdējo trīs nedēļu laikā, tad gribu jautāt, vai Eiropas komisija grasās šos ārzemju uh, cīnītāju jautājumu um, kaut kā skatīt. Um, es runāju par uh, šiem karotājiem, uh, kas atgriežas Eiropas uh, Savienības valstīs. Tad par datu vākšanu. Vai ir panākts kāds progress, ņemot vērā to, kā attīstās situācija Ukrainā? Vai ir panākts kāds progress attiecībā uz regulējumu par pārlidojumiem vai citu transporta veidu izmantošanu? Kā komisija vērtē to, ko Eiropas kopiena tiesa ir paņēmusi attiecībā uz aizturēšanu. Nākamais runātājs Albrehta kungs. Paldies par prezentāciju. Mēs runājam par īstenošanas ziņojumu. Lasot šo ziņojumu, Es vairāk domāju, ka tas ir nevis ziņojums, bet tādi aptuveni plāni. Un es gribētu zināt pirmkārt arī, ko, arī par to, ko es sacīju Kirkopkungs, kur ir šīs izmeklēšanas komisijas, kopīgi izveidotās, ko tās dara, kādi ir to darba rezultāti. Uh, Mēs gribam kopā uzlabot um, savu darbu šajā jomā un gribētu vairāk uh, kaut ko dzirdēt par to. Arī kiberdrošības jomā mums nav kopīgas. Um, arī šeit mums pietrūkst uh, kopīgas darbības likumu ieviešanas jomā, pietrūks sistēmiskas pieejas. Un man vissvarīgākais ir zināt sekojošo. Jūs izdodat, izdevāt šo ziņojumu 20. jūnijā šogad. Divus mēnešus agrāk tika taisīts spriedums Eiropas kopienu tiesā par personas datiem. Un tika atzīts, ka aizturēšana, tāda vispārēja vai masveida aizturēšana nesaskan ar esošajiem eh, noteikumiem un likumiem, un es neredzu, ka tas kaut kādā veidā atspoguļotos jūsu ziņojumā. Tā pašā ziņojumā jūs joprojām aicināt saglabāt pasažieru datus un veikt datu vākšanu, uh, ne, um, nešķirojot to, kā dati tie ir. Es īsti nesaprotu, kā jūs varētu, gribu dzirdēt jūsu paskaidrojumus par to, jo šis ir pamata jautājums un Eiropas kopiena tiesa ir sniegus savu atzinumu. Un robežas ir noteikts ļoti skaidras. Paldies, Gomešas kundze. Paldies. Gribu runāt ne tikai par šo ziņojumu, bet gan par komunikāciju vispār sagatavojot šāda veida dokumentu par džihādistiem, kas atgriežas Eiropas valstīs, no kurienes viņi ir cēlušies. Kādi ir, kādas ir jūsu ieceres, ko šeit darīt, jo viņi sadarbojas ar kriminālām organizācijām un Eh, būtībā nevajadzētu būt šaubām par to, ka viņi ir krimināli noziedznieki. Kā jūs vērtējat un ko jūs esat iecerējis šajā ziņā par par ebolas vīrusa izplatīšanos, kāda draudi ir Eiropai, ko jūsu ģenerāla direktorāts ir darījis sadarbojoties ar citiem ģenerāla direktorātiem, veicot profilaktiskus vai preventīvus pasākumus. Nu, pagājuši jau vairāki mēneši, bet Eiropas Savienība ir visai pasīva palikusi un neko daudz nav paveikusi. Kādi pasākumi ir veikti attiecībā uz lidostu darbiniekiem? lai situācija neiziet no kontrolas. Tāpat gribu pajautāt par sadarbību likumu ieviešanas jomā. Vai jūs esat iecerējuši kādu rīcību gadījumos, ja tiesiskās sistēmas uh, fiziskajās sistēmās tiek identificēta sadarbība ar kriminālām organizācijām, piemēram, nodokļu krāpniecība. Un būtībā šāda, nu, šādas, šādi notikumi neļauj likumiem darboties dalību valstīs. Piemēram, gadījums ar Berniju Eklstonu un viņa darbībām, viņa darbī, sadarbību ar Vācijas uh, ierēģiem vai iestādēm, kā tas ietekmē likuma īstenošanu apvienotajā karalistē. Un otrs. Kā dalībvalsts, kas ir ļoti cietušas no taupības pasākumiem, piemēram, Portugāle, mana valsts, kā kā palīdzēt šīm valstīm cīnīties ar uh, noziegumiem dažādās jomās, piemēram, uz jūras un kibernoziegumiem tam līdzīgi. Paldies, Macolas kundze. Es ļoti ātri angliski runāšu. Paldies, Sarekas kungs, par prezentāciju. Priecājos, ka jūs esat šeit. Mani Mēs zinām, ka no Eiropas valstīm cilvēki dodas uz konfliktu vietām, kur piedalās kā cīnītāji um, kara darbībās, un tas man rada ļoti lielas raizes. Šo cilvēku skaits pieaug, un uh, dalību valstis apzinās šo problēmu, tāpat Eiropas komisija janvārī ir izdevusi uh, tādu komunikē. Nevarētu teikt, ka nekas nav darīts radikalizācijas tendenču novēršanā, bet mums ir jādomā par to, ko darīt turpmāk, pilnībā ievērojot pamata tiesības un tiešām um, līdz um, saknei izpētot problēmu. Uh, lai tiešām situācija neizietu no kontrolas. Ko jūs šeit esat iecerējuši? Paldies, Mecolas kundze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji uh, panu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies par eh, lielisko izklāstu. Es piekrītu tomēr Albrecht kungam jo ļoti daudz no viņa sacītā bija visai vispārīgs, bet man būtu daži konkrēti jautājumi. Pirmais attiecībā uz šiem cīnītājiem, vai tie būtu Čehi, Slovāki, kas ir iesaistījušies Ukrainas Krievijas konfliktā. vai viņi ir iesaistīti kara noziegumos, vai Holma ģenerāla direkcijai ir kāda stratēģija par šo cilvēku atgriešanos? Pavasaru es pārskatīju, kā sadarbība notiek praksē. Mēs daudz esam runājuši par uzlabotu sadarbību, un es devos pārbaudīt situāciju Čehu eh, policijā, sadarbība ar policijas aģentūru un citām lēmēju iestādēm, un varu teikt, ka informācijas apmaiņas starp eh, Vācijas un Čehu Čehu policijas lēbēja iestādēm vai ar Maltas un Čehu policijas iestādēm parāda reaģēšanas termiņu ap de, apmēram 96 dienas, un tas viss notiek interneta laikmetā. Jūs arī at, runājat par inovācijām vairāk kārt, bet man nav skaidrs, kas tās par inovācijām. Vai jūs varētu izsūtīt uh, konkrētu sarakstu ar inovatīvajām tehnoloģijām un inovatīvajiem pasākumiem, kas šo pēdējo četru gadu laikā šajā jomā ir ieviesti. Cerīgi gaidu jūs e-pastu. Paldies, Kirkopkungs. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji. Sorekas kungas sacītais bija ļoti interesants. Un tas bija labs sākums mūsu diskusijai. Tagad trīs jautājumi. Kopš krīzes sākuma, kas ir konkrēti skārusi vairākas dienvidu zemes, mēs redzam, ka nacionālie dienesti reizēm ar grūtībām spēj sadarboties kādā veidā var stāties pretī šīm grūtībām. Ir eh, ļoti labi paredzēt kādu, eh, kādu pasākumu instrumentu, bet pēc tam tā piemērošana dalībvalstīs ir svarīga. No šejienes mans otrais novērojums attiecībā uz noziegumiem pret vidi. Mēs esam vērojuši to, kā attīstās šie pārkāpumi, nosiegumi pret vīdi. Ja mēs to, turklāt palūkojamies uz austrumu, uz dienvidu pusi, mēs redzam šo pieaugušo imigrācijas plūsmu, kamēr Eiropa meklē atbildes uz pamatjautājumiem, piemēram, kurš uzņems šos imigrantus, vai varētu rast kādu iespēju viņus nosūtīt pie kaimiņiem, vai mums nevajadzētu eh, pašiem sev atzīt, ka mēs ar vienu roku jaucam nost to, ko būvējam ar otru. Jo ja mēs neko nedarīsim, tad problēmas tikai samilzīs. Nākošais runātājs Spinelli. Mrs. Spinelli. A proposito, grazie, a proposito. Paldies. Attiecībā uz uh, parlamentā iespējamo devumu. Varbūt jāatgādina tas, ko kādreiz darīja AFCO komiteja. Lai tik tiešām mēs tiktu iesaistīti un nevis informēti par komisijas darbiem. Un šeit es, piemēram, domāju savulaik izveidotu pagaidu Krim komiteju, Bet man ir divi jautājumi. Vai nevajadzētu atjaunot Krim komitejas darbību? Un otrais jautājums. Kādā ir šīs komitejas nozīme komisijas darbā. Jautājums ir ļoti būtisks ne tikai Itālijai, bet visai Eiropai. Mafija eh, ir izplatusies pa visu Eiropu, arī Itālijā vairāk kas oficiāls personas ir saņēmušas nāvis draudus no mafijas. Tālāk par džihadistiem, kas atgriež savā dzīves valstī. Gribētu aicināt nepieļaut uh, tādas eh, atkāpes, kā ir eh, vērojams Savienotajās valstīs par ārvalstu kaujiniekiem. Arī mēs arī šeit esam tādas redzējuši, ir bijušas, bijušas šādas ārkārtas izdošanas tepat Eiropā. Var protams, būtu ārkārtas situācijas, bet ir jāsaglabā tiesības. Paldies, nākošais runātājs Veržjā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi eh, esam norūpējušies par mūsu līdzpilsoņu tiesību aizstāvēšanu un visu to tiesību aizstāvēšanu, kas dzīvo Eiropas Savienībā mēs redzam, ka dalību valstu drošības politikas pieņem tādus mērus, kas aizvien vairāk pārkāp pilsoņu tiesības un pārkāp proporcionalitāti. E CDH nolēmumi un citi to apliecina. Nosaukšu divus bēdīgus piemērus attiecībā uz datu apstrādu un migrācijas politiku. Un šī gangrēna, manuprāt, aizvien vairāk skar Eiropas institūcijas un, diemžēl, uh, Šīs paziņojums to arī apliecina pat, ja mēs tajā lasām, ka pamatiesības ir neatņemama sastāvdaļa no iekšējām drošības, no iekšējās drošības. Dirais, es. Mm, atvainojot, ja izsakos asi, bet tukšu vārdu un skaistu vārdu vietā vienkārši vajadzētu uh, Eh, eh, izveidot bilanci par to, kādi eh, trauksmes signāli ir saņemti, vai mēs šeit runājam par ANO, vai par pamatiesību aģentūru, par NVO, par citām struktūrām. Bet es gribētu dzirdēt, kad būs reāls novērtējums no komisijas puses attiecībā uz pamattiesībām drošības politikā. Bez tam ir izveidots eh, konsultatīvs fórums, gribētu zināt par to, ko vairāk, jo baidos, ka šī ir būs vēl viens liels pasākums, eh, par kuru mēs sapratīsim vēlāk, ka tas ir bezjēdzīgs. Turklāt arī ziņojumā mēs lasām, ka Eiropas Savienība un dalībvalstis pakāpeniski izkļūst no ekonomiskās un finanšu grīzes. Gribētu zināt, uz ko ir balstīts šis paziņojums, jo visa statistikas, tā skaitā Eiropas Savienības statistikas, apgāž šo izteikumu. Kaut vai, ja mēs uh, uzlūkosim bezdarbu un nabadzības skaitļus. Paldies, nākošais runātājs Maiere. Ja, um, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es lasu ziņojumā, ka šī stratēģija ir domāta, lai arī cīnītos pret terorismu un radikalizāciju. Es gribētu labprāt tieši šajā kontekstā pavaicāt, Tātad ISIS uh, um, piekritēja, cik liels ir viņu skaits uh, Eiropas Savienībā. Un tagad par struktūrālajām robežu kontrolām. Es domāju, ka īstenībā drošība internetā ir e, dalībvalsts kompetence un pie robežām tur arī nav tik milzīga problēma. Es domāju, ka tas arī ir dalībvalsts kompetence. Uh, Un dalību valstīm varbūt vajadzētu ieviest struktūrāls uh, robežu kontrols, lai IS piekritējs un citus uh, musulmaņu ekstrēmistus mēs varētu paturēt ārpus mūsu valstu robežām. All... Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Tagad vārds komisijai, Sorekas kungs. Jūs dzirdējāt daudz jautājumu, bet laika jums nav daudz. Lūdzu, centieties atbildēt pēc iespējas kodolīgāk uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par iepriekšējo drošības stratēģiju un koordinātoru tagad strādās domājot par to, kā, ko mums darīt attiecībā uz jauno iekšējās drošības stratēģiju. Lūdzu, Sorekas kungs. Uh, Thank you very much, madam. Paldies, priekšēdētāji. Liels paldies visiem komitejas deputātiem, kas uzstājās, kas te izteica savas domas un savas raizes. Tas arī ir šīs iniciatīvas mērķis. Gribu vēlreiz atkārtot, ka šis ziņojums ir ambiciozs un vēlas atspoguļot iniciatīvas, kas ir īstenotas Eiropas Savienības līmenī pēdējo četru gadu laikā, nevis dalību valstīs. Un, protams, ka mēs gribam izraisīt debates, nevis noslēgt. Uh, rakstīta teksta vēl nav. Uh, jaunā iekšējās drošības stratēģija uh, būs, tiks eh, izstrādāta 2015. gadā. Process tikko kā ir iesācies. Um, izm, un jūsu rīcībā ir dokumenti. Un mums ir būtiski dzirdēt jūsu domas, jūsu viedokļus, un es domāju, ka tā bija tikai tāda uh, pirmā diskusija par to, kā vērtēt komisijas dienestu paveikto. Un gribu uzsvērt, ka viedokļi, protams, ir jāapkopo un, um, protams, ka tas būs jādara arī, lai varētu informēt jauno komisijas sastāvu, kas sāks darbu pēc pāris mēnešiem. Uh, Tāpēc vēlreiz gribu apliecināt, ka sabiedriskā apspriešana ir iesākta, var piedalīties jebkurš, kas vēlas. Mums būs augsta līmeņa konference, uz kuru tiks uzaicināt arī šīs komitejas vadība, un komisija ir gatava jebkurā brīdī uh, tu, turpināt diskusijas ar šo komiteju par iekšējās drošības stratēģiju. Mēs uzskatām, ka tas ir mūsu izējas punkts. Tas ir. Tad mēs esam ceļa sākumā. Runājot par jautājumiem, daži bija diezgan līdzīgi, tāpēc atbildēšu tām kompakti. Kirkop kungs runāja par trim lietām, un tas nav nejauši. Runa ir par 29. septembra konferenci, kas bija veltīta starptautiskai pārobežu sadarbībai likuma īstenošanā un cīņā pret kibernoziegumiem. Protams, ka Šie ir ļoti akūti jautājumi, arī tādi tie būs nākamajos gados. Divi deputāti runāja par kopējām izmeklēšanas komisijām. Arī tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem pēdējo piecu gadu laikā, ko ir panākusi, panākuši Eiropas komisijas uh, dienesti. Ir iesaistīts Eiropols, dalībvalstu iestādes un darbs notiek, bet mēs da darīsim vēl vairāk. Ar Europolu mēs runāsim par to, kā atvieglināt sadarbību ar Eurojust, lai šīs uh, izmeklēšanas komandas uh, varētu arī rēķināties ar stabilu finansējumu turpmākajos gados. Mēs noteikti pie tā vēl atgriezīsimies. Runājot par radikalizāciju un attiecīgajiem tīkliem, komisija turpinās uh, strādāt pie šīs stratēģijas, veidojot izcilības centrus Eiropas Savienībā, piesaistot ekspertus, cilvēkus no operatīvās, no prakses, cilvēkus, kas praktiski strādā šajā jomā, jo šī iniciatīva ir nepārvērtējama un šī tāda kā informācijas apmaiņas institūcija tiks izveidots tuvākajā laikā. Tāpat par šiem ārzemju karotājiem, kas pamet Eiropu un dodas uz krīžu vietām. Tas ir ļoti smags un aktuāls jautājums. Mēs sadarbojamies ar pretterorisma koordinātoru ārējās darbības dienestā un, vien, un dalībvalstis valstis jau vairākus mēnešus definē iespējamās aktivitātes, kādas būtu iespējamas gan dalībvalstu līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienības padome iepriekšējā tikšanās reizē arī veltīja laiku šim jautājumam. Tāpat mēs uzraugām to, kā Schengenas informācijas sistēma uh, tiek ieviesta un kā dalībvalstis īsteno šos noteikumus, darbojoties, tad pētot to, kas notiek šajā cīnītāju rekrutēšanā un tā tālāk. Runāt par Albrehta kunga jautājumu. Mēs nevaram šeit uh, nošķirt aktivitātes pilnīgi uh, vienu no otras. Šis ziņojums ir tāds visaptverošs, daudzpusīgs, tas uzskaita pasākumus, ko veids dažādas aģentūras un arī dažādi Eiropas komisijas dienesti. Runa ir gan par cilvēku tirzniecību, gan kibernoziegumiem un daudz ko citu. Mēs piedāvājam šajā ziņojumā tādu vispārīgu vīziju par to, ko grasāmies darīt nākotnē. Un katrā ziņā tas neaptver vai neatspoguļo visu. Es piekrītu, ka kibernoziegumi ir ļoti nopietns izaicinājums šajā kontekstā. Uh, Vairāki deputāti eh, pieminēja datu vākšanas problēmu. Komisija ir 8. aprīlī. Tātad ir, komisija ir rūpīgi iepazinusies un izanalizējusi spriedumu, kas iznāca 8. aprīlī. Tas ir ļoti nozīmīgs dokuments un komisija. Uh, gan plenārsēdē, gan šajā komitejā ir uzsvērusi, ka tas būs jaunais komisijas sastāvs, kas meklēs, eh, centīsies sabalansēt eh, pamata tiesības, eh, pamatiesība aizsardzību, privāto datu aizsardzību ar drošības prasībām. Tā ka šeit es uh, galīgu pozīciju jums nevaru piedāvāt. Gomešas kundze runāja par sinerģiju, par nepieciešamību koordinēt politikas jomas, kam gan tur būtu kas iebilstams. Šī koncepcija, manuprāt, ir jāstrukturē no jauna, lai iekšējās drošības apsvērumi tādā mums derīgā, piemērotā veidā cauraustu politikas jomas, lai varētu iesaistīt jaunus uh, dalībniekus, institūcijas, un tas attiecas arī uz in, struktūrām ārpus instit, lielajām institūcijām. Reizi gadā mēs esam iecerējuši apkopot viedokļus no visām iesaistītajām pusēm, protams, pirmkārt no dalību valstīm un arī Eiropas parlamenta, lai mēs varam, varbūt, ja nepieciešams, mainīt stratēģijas ievirzi. Un nobeigumā Spinelī kundze runāja par Krim komitejas lomu. Es pilnībā piekrītu ka ir izdarīts nozīmīgs darbs, un mūsu ziņojumā ir uzsvērts, ka nākotnē iekšējās drošības stratēģijā mēs esam apņēmušies um, ņemt vērā šos 25 punktus no 2636 rezolūcijas. Uh, um, Priekšsēdētājs kundze, es saprotu, ka es nevarēju atbildēt uz katru jautājumu, bet kā es teicu, mēs katrā laikā esam gatavi atgriezties šeit. Uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai mēs sekmīgi varētu strādāt. Paldies! Sorekas kungs. Tā arī darīsim. Darbs turpināsies ar visiem šiem jautājumiem. Nākamais punkts mūsu šī rīta darba kārtībā ir Eiropas Savienības un Austrālijas nolīgums par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra datu apstrādi. Tas stājās spēkā 12. gadā. Šī 2013. gadā tika veikts novērtējums, komisija mūs arī ir iepazin, iepazīstinājusi ar atzinumiem, un vispirms došu vārdu komisijas pārstāvjiem, pārstāvjiem bet pēc tam Infeldes kundzē, kas bija referente. Lūdzu, Sorekas kungs. Thank you again, Madam Chairperson. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribēju atkal pateikties par iespēju uzstāties komisijas priekšā par uh, nolīgumu uh, ar uh, Austrāliju par PDR. Mēs uzskatām, ka uh, mums izveidojas patiešām ļoti laba sadarbība ar Austrālijas iestādēm, uh, runājot par PDR datu apstrādi. Pagājušā gada augustā uh, Kanberā uh, aba pušu komandas, uh, tajā skaitā ES komanda, kurā bija seši cilvēki un viens uh, datu aizsardzības regulators, tikās ar, ar saviem Austrālijas uh, kolēģiem. Tas bija pirmais PDR nolīguma pārskats, un e, līgums stājās spēkā 2012. gada 1. jūnijā Austrālijas uh, iestādes savā pieejā ir balstījušās uz uh, savu nacionālo likumdošanu par uh, informācijas brīvības aktu un personu datu aizsardzību, un tur uh, ir arī ļoti stingras norādes, uh, kas attiec tieši uz personas datiem. Mēs sākumā uh, Austrālijas muitas um, dienestam nostrā, nosūtījām anketas. Uh, Uh, kuras aizpildīja muitas ierēģi, un tie galu galā arī bija mūsu galvenie sarunu partneri pārskata veikšanas laikā. Otrais pants. Tajā ir runāts par geogrāfisko aptvērumu, kā varbūt būsiet dzirdējuši, nav tiešo lidojumu no Eiropas Savienības uz Austrāliju, jums vienmēr ir uh, jāpārkāpī kādā trešā valstī, ja vēlties uh, lidot uz Austrāliju, un mums te ir vienošanās ar 15 avio kompānijām. Iespējams, ka mēs varētu arī turpmāk vienoties vēl labāk ar līdz sabiedrībām. Mēs neesam um, redzējuši, pieredzējuši nekādas problēmas, uh, kad PDR tika izmantots, lai varētu sameklēt iespējamos teroristus un Pārējais laikā uh, dažreiz bija grūti uzreiz identificēt um, iespējamus smagus noziegumus un uh, mēs lūdzām, lai muita eh, veiktu papildus pūliņus un šo eh, sadarbību veiktu labāk. Kanberas eh, iestādēm ir ļoti skaidri mērķi, proti garantēt zemu atbilstības skaitu, ņemot vērā datu aizsardzības principus. Austrālijas iestādes elektroniski apkopotos datus apkopo un tad dzēš tos datus, kas neatbilst 19. Eh, pantām nolīguma pielikumā. Un mēs esam konstatējuši, ka runājot par pasažieriem, Te nav diskriminācijas eh, runājot par nacionalitāti, etniskumu vai, vai to, cik ilgi cilvēki ir uzturējušies Austrālijā. Austrālijas muita veica līdzīgu pētījumu un tas apstiprināja eh, šo pieeju. Ja mēs runājam par jūtīgiem datiem un to apstrādi, Austrālijas iestādes mums apstiprināja, ka šādi dati nekad nav tikuši izmantot īstenot PDR nolīgumu. Ja runājam par datu drošību, mēs apstiprinām, ka Austrālijas iestādēm ir uh, ļoti labas um, apstrādes sistēmas, kontrolas sistēmas, uh, da, un, uh, lai piekļūtu šādiem datiem, ir nepieciešama pārolē un lietotāja vārds. Uh, šie datori arī uh, uh, atrodas uh, tādās nomaļākās telpās un arī vienmēr ir iespējams kontrolēt, kurā brīdī kāds ir reģistrējies sistemā. Mēs to, uh, par to ļoti labi varējām arī paši pārliecināties, kad bijām Kanberā. Ka Nolīgumā ir paredzēts, ka Austrālijas informācijas komisārs garantē to, lai tiktu ievērot datu aizsardzības noteikumi un ir veik, tiek veikti arī auditi. Un Austrālija uh, veica uh, šādus auditus 2012. gada oktobrī un novembrī un mūs informēja par to, ka cits audits tiek veikts tieši tagad. Austrāļu informācijas komisārs arī apgalvoja, ka freedom with regard to processing of personal data. Ka ir arī bijuši daži uh, pasažieri, kas uh, ir uh, iesnieguši sūdību par viņu personas datu apstrādi. Par to mums informēja Austrālijas muitas iestāde. Tagad par piekļuvi Austrālijas muitas dienests saņēma prasību piekļūt personas datiem, bet tas nebija saistīts ar PDR. Un Austrālijas iestādēm ir izveidot procedūru, lai varētu reaģēt 30 dienu laikā. Tas ir patiešām ļoti labi. Tālāk 13. pāns garantē, ka katram individam ir tiesības uh, piekļūt saviem datiem un ar tiem iepazīties un uh, Austrālijas dienesti mums teica, ka viņi var reaģēt uz šādu prasību mēneša laikā. Un komisāri teica, ka neviens eh, nav cēlis nekādus milzīgus iebildumus pret muitas līdz šim pieņemtajiem lēmumiem. Uh, Un tas attiec uz visiem individiem, kas ir klātesoši vai eh, nav klātesoši Austrālijā. Privātuma komisārs teica, ka ņemot vērā privātuma aktu, viņš var piekļūt datiem, lai varētu konstatēt jebkuru normu pārkāpumu, kad tas ir nepieciešams. Uh, Austrālijas muitas dienests teica, ka viņi izmanto šo datu, piekļūst datiem tad, kad viņiem tie tiek piedāvāti jeb šo push metodi. Un ir arī izveidot konkrēti standarti datu pārraides laikam. Mēs uh, vēl izteicām vairākas rekomendācijas, lai nolīgumu īstenošanu varētu padarīt vēl veiksmīgāku. Pirmām kārtām Austrālijas muitas dienestam pēc, iesp uz, pēc iespējas īsāku laiku ir jāsaglabā PDR dati. Protams, ja mēs runājam par starptautiskiem noziegumiem un teroristiem, ritmu ir jāievēro atkāpes. Otrām kārtām Austrālijas muitai uh, ir jādalās analītiskā informācijā ar ES iestādēm un uh, datu apjoms ir jāpalielina, lai dalību valstis Europol un Eurojust varētu informāciju saņemt pēc iespējas īsākā laikā. Ziņojumā varam rezumēt, ka Austrālija mūsu prāta nolīgumu ir īstenos par visiem 100% un mēs augstu vērtējam Austrālijas iestāžu veikto darbu, izveidojot PDR reģistru, jo tas pilnībā atbilst uh, visiem standartiem un kritērijiem. Liels paldies, uh, ka drīkstēju uzstāties jūs priekšā, un jā, kādam būs jautājumi, ar lielu prieku uz tiem atbildēšu. Paldies! Paldies uh, sev Reikas kungam, un tagad došu vārdu Sofijai Intfeldē, kura ir mūsu kādreizējā referente. Thank you, Madam Chair, and thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Sorreika kungs, par eh, ziņām izklāstu. Domāju, kā tas ir ļoti svarīgi, jo šis ir pirmais izvērtējuma ziņojums eh, jaunajiem PNR nolīgumiem, un mēs to pieņēmām vai atbalstījām ar Austrāliju, sakot, ka tas ir pieņemamais minimums. Diemžēl kopš tā laika mēs esam pieņēmuši citu nolīgumu, kurš, manuprāt, neatbilst minimāliem standartiem. Domāju, ka tas ir tāpēc arī, ka, ja es skatu citu valstu sarakstus, kurš, kuras šobrīd pieprasa PNR datus vai ir paziņojušas par šādu nodomu, tad Mums eh, būtu svaidzīga labi noteikumi. Meksika, Krievija, Koreja, Japāna, Emirāti, Saudārābija, Katāra ir sākušas pagājušajā gadā uzkrāt PNR datus. Citas valsts, Argentīna, Kuba, Brazīlija un citas, arī ir sarakstā. Un Būtu labi, ja komisija secinātu, ka ir pielikti pietiekami pūliņi, lai ieviestu šos pasākumus korekti. No sākuma divi, divas kritiskas piezīmes. Pirmkārt, jūs sakāt, ka dati ir jāpatur uz maksimāli īsu laiku. Man tas uh, mulsina, jo, manuprāt, tas ir viens no standarta principiem, kāpēc jūs uzskatāt, ka Austāri, Austrālijas iestādes uz, patur šo datus ilgāk nekā nepieciešams. Otrkārt, jūsu secinājums, ka informācija, kas nāk no sistēmas, ir ar to ir labāk jādalās. Par to man nav skaidrs, jo mērķis ir nodrošināt sokrūti un kam, kā, kā Eh, Nīderlandietei, runājot par Austrālijas drošību, ņemot vērā traģisko notikumu, kad eh, tika notriekta lidmašīna virs Ukrainas ar daudziem Nīderlandes un Austrālijas pilsoņiem. Eh, domāju, ka šis jautājums ir svarīgs un ir jāuzlabo. Tad vēl daži jautājumi mēs uzzinām, ka Austrālijas slēmē iestādes ir iecerējušas uzlabot datu precizitāti, kā viņas to dēvē. Izklausās labi, bet eh, tas nozīmē, ka pie pārvadātājiem tiek uzlikts pienākums pārbaudīt personas datu precizitāti, un tas ir pretrunā ar visu principu PNR datiem, jo princips bija, ka tikai dati, kas tiek uzkrāti komerciāla procesa laikā, tiks izmantoti. Uh, pārvadātājs nav valstiska līmeja iestāde. Tiem nevar uzdot pārbaudīt datu precizitāti. Gribētu zināt, vai komisijā apzinās datu precizitātes programmu, vai jūs to skatījāt ar austrāliešiem, un ko jūs darīsiet, ja uh, viņi turpiniet pa savu ceļu. Um, Vēl viens un pēdējais jautājums no manas puses ir, ka četrus gadus pēc spēkā stāšanās nolīgums tiks pārskatīts. Un tādu mēs skatīsim ne tikai nolīguma tehnisko izpildi, bet arī to, vai ir pamatojums šādai masveida datu eh, savākšanai un uzkrāšanai, un es pat nerunāju pat eh, datu uzkrāšanas direktīvu bet tas šoreiz būtu ārpus izvērtēšanas ziņojuma konteksta. Un tomēr, ja pēc trim gadiem nolīgums tiek izvērtēts, datu uzturēšanas periods un pamatojums tam arī tiks skatīts. Tāpat arī kā nepieciešamība un proporcionalitāte šādai uzkrāšanai to komisijai nevajadzētu sākt vērde, vērtēt eh, ilgu laiku pēc spēkā stāšanās, bet tas ir jāvērtē jau tagad, jo daži nepatīkami piemēri, kuri nepierāda to, ka nolā eh, uzbrukumus varētu novērst bez šādas uzkrāšanas. Nav pietiekami. Es gribu dzirdēt pienācīgu pamatojumu, paturot prātā tiesas nolēmumu par eh, datu uh, uzkrāšanas direktīvu un pamatojumu tam. Paldies, turpina priekšsēdētāji, nākošais runātājs Timotejs Kirkovs. Paldies komisijai par šo prezentāciju. Domāju, ka ļoti labi, ka mums ir iespēja veikt pienācīgu pārskatīšanu noslēgtam nolīgumam, jo ir citi nolīgumi, tā skaitā vienam es esmu referents par e, Eiropas Savienības PNR nolīgumu, un varbūt mums vajadzētu e, E, uzraudzīt šos jautājumus vairāk. Gribu visiem atgādināt, ka pastāv plaši drošības apdraudējumi, PNR ir nepieciešama, un šobrīd ir piecas valstis Eiropā bez PNR nolīgumiem, kas tiek uzraudzītas dažādos veidos. 14 Eiropas valstis ir apstiprinājušas finansējumu PNR nolīgumiem, un es ceru, ka mēs eh, nenonāksim pie ļoti daudz, daudz dažādiem nolīgumiem Eiropā, taču, manuprāt, tas ir viens no iemesliem, kāpēc šis nolīgums ir būtisks, lai mums būtu noteikumi, kas aptver visas Eiropas Savienības valstis un iebraukšanu Eiropas Savienībā. Un turklāt, tas jau tika skaidrots, eh, Intvaldes kundze ar uzdevu jautājumu Un es gribētu, tai skaitā, dzirdēt detalizētāku informāciju ar komisijas atļauju par atsevišķiem aspektiem, kas tik pieminēt šodien vai kas varētu attiekties vai būt būtiski nākotnes pēļņu ir nulīgumiem. Citiem vārdiem sakot, mums ir jāmācās no tā, kas jau ir izveidots un nevajadzētu eh, eh, pieļaut nejaušas izvēles nolīgumu noslēgšanu. Paldies, Kirkopkungs, turpina priekšsēdētāji, Albrecht kungs nākošais runātājs. Paldies! Vispirms gribu norādīt, ka šis ziņojums nav balstīts uz uh, izmeklēšanas pilnvarām, bet atbildot uz Austrālijas jautājumiem komisija. Es nedomāju, ka ļoti dziļi te būtu lietas skatīts. Un tad dažas piezīmes, jo jautājums bija par to, cik tālu ir dati vajadzīgi, nepieciešami, un atbildu šo jautājumu ir slepena. Es nedomāju, ka ir nepieciešamība šo patu, atbildi paturēt slepenībā. Un pat es domāju, ka varētu precīzāk un detalizētāk atbildēt, kuri dati ir vajadzīgi, lai varētu lemt par to nepieciešamību. Tālāk nav skaidrs kuri PNR dati tiek eh, nu, eh, transferēti tālāk. Mums to nevajadzētu pieļaut, jo mēs eh, nu, noteicām skaidrus noteikumus par datu došanu trešajām valstīm, un tagad nav skaidrs, uz kurām valstīm šie dati tiek nodot tālāk. Un es, uh, pieļauju, ka tad valstis var iegūt visus datus no Austrālijas vai citām valstīm, ar kurām mums ir nolīguma. Mums ir jāskata šāds transfers citām lēmēju iestādēm Austrālijā, piemēram, izlūkošanas mērķiem un tālāk ir ilgāks um, datu uzglabāšanas periods. Manuprāt, šādas, eh, šāda prakse nav pieļaujama un jāizslēdz. Ir ļoti daudz uzlabojami punkti, bet gribu atgriezties jau pie agrāk pieminēta punkta, kas, manuprāt, nav ņemts vērā ziņojumā, lai gan tas tika publicēts jau šī gada jūlijā, un tas ir spriedums, kur skaidri norādīts, ka Masveidu uzkrāšana bez konkrēta riska vai ar zināmām aizdomām neatbilst pamattiesībām, kas ir iestrādāts 7. un 8. hartas punktā. Un es nedomāju, ka mēs redzam šeit kādu formulējumu par to, kur komisija nu, apraksta, kā tā ir iecerējusi skatīt šo jautājumu, jo kopš sprieduma dienas, ko mēs darām, viss, ko mēs darām ar šo nolīgumu Eiropas Savienības likumdošanas ietvaros, ir nelegāls. Un neviens nesūdzās, jo domāju, neviens nezina, kam sūdzēties, bet ja kāds tomēr to no, nestu tiesas priekšā, tad spriedumu jau var paredzēt tagad. Paldies, turpina priekšsēdētāji, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji daudz no tā, kas jau, ko teica Sofija Intfelde un Jans Filips Albrechts sacīja, es zem tā varu parakstīties un es gribu sākt ar vācu sakām vārdu. Un tas ir šāds, ja divi dara kaut vienu un to pašu, tas vēl nebūtu nenozīmē, ka tas ir, arī ir viens un tas pats Un Infeldes kundze sacīja, ka salīdzinot PDR nolīgumus, tie tiešām ļoti atšķiras. Un drīzāk runājot par to, par ko mēs tagad runājam, tas nav labāks par Austrālijas tekstu runājot gan par datu saglabāšanas laiku, gan citiem punktiem. Un kaut gan komisija runāja ar lielu paļāvību, tomēr paliek daudz jautājumu arī par to, vai tiešām tas ir tas, ko mēs vēlējāmies. Un debat, debašu sākumā mēs runājām par cīņu pret terorismu. Gribējām identificēt teroristus un cilvēkus, kas izdarījuši smagus noziegumus. Un runājot par noliegumu ar Austrāliju, tad gribētu zināt, cik cilvēku vispār ņemot uh, vērā to noziegumus vispār ir tikuši identificēti, vai ir vispār bijuši kaut kādi pamatot rakstu aizdomu gadījumi, kāds tad ir um, rezultāts, ņemot vērā datu vākšanas apjomu. Un, ja ir bijuši gadījumi, kuros ir bijušas pamatotas aizdomas, tad runa ir bijusi par kāda veida noziegumiem, kas tie ir bijuši par noziedzīgiem nodarījumiem, uh, vai arī tomēr nav tā, ka mums vajadzētu ņemt vērā to, kas notiek praksē un pielāgot noteikumus. Un runājot par cīnītājiem, kāpēc mēs viņus joprojām saucam par foreign fighters, tātad ārzemju cīnītājiem? Tie taču ir vācieši vai briti citi, kas ir kļuvuši par musulmaņiem, un mēs diskutējam par to, ka mēs varētu viņus neielaist atpakaļ valstī. Mums vajadzētu diskutēt par to, kas notiek mūsu valstīs, kāpēc cilvēki radikalizējas. Mums ir nepieciešami pasākumi, lai garantētu cilvēku drošību Eiropā un tas man pietrūkst arī šajā nolīguma tekstā ar Austrāliju. Paldies, Sipelas kundze! Vēl ir pieci de deputāti, kas vēlas runāt. Mrs. Ernst and Mrs. Spinelli, and I close. Tātad tie būs eh, vairāk es neuzņemšu sarakstā. Mums ir vēl atlikušas 15 minūtes. Lūdzu, katram divas minūtes lai mēs varam beigt sanāksmi laikā un arī komisija varētu īsi atbildēt. Stīvens Kunze, lūdzu. Okay. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb uh, enkele vragen in verband met... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man gribējās pajautāt dažs jautājums par šo nolīgumu starp ES un Austrāliju. Kādas eh, garantijas eh, var piedāvāt Austrālijas puse, ka jūtīga informācija netiek saglabāta pārāk ilgi? Ja es pareizi saprotu, piemēram, reliģiskā konfesija vai piedarība kādai arotbiedrībai, eh, vai tā arī ir jūtīga informācija, bet patiešām kā varam būt droši, ka šī informācija tiek pietiekami labi filtrēta un izdzēsta no datu bāzēm? Kāds ir nolīguma mērķis? Cīņa pret terorismu, noziedzību. Dažreiz mm, tieši jūtīga informācija ir nepieciešama, sevišķi, ja mēs vēlamies efektīvāk cīnīties pret terorismu. Cilvēki, kas dodas uz Sīriju, nu tur jau arī reliģiskā konfesija ir no svāra. Un patiešām reliģijas kā piedarība, ticība šeit ir svarīga. Uh, Ja, eh, piemēram, šāda informācija tiek eh, izdzēsta no datu bāzēm, vai tas eh, nevar nelabvēlīgi ietekmēt cīņu pret terorismu? Gribēju pavaicāt, kā mēs varētu saglabāt šo līdzsvaru. Un labprāt. Gribēju kaut ko pavaicāt par datu apmaiņu ar trešajām valstīm. Kas ir šīs trešās valsts, ko nozīmē? Uh, datu apmaiņa. Eiropas Savienība vai tā var kontrolēt to, kāda informācija tiek piedāvāta trešajām valstīm? Un vai trešajām valstīm arī ir uh, kaut kādas saistības piedāvāt informāciju, piemēram, Austrālijai, un vai tām ir saistības informācija pēc kāda laika arī dzēst ārā? Tagad mēs esam noslēguši nolīgumu ar Austrāliju, bet ko tas uh, nozīmē attiecībā uz trešajām valstīm? Nu, tāds trīs stūrs te ir. Un tālāk. Apusējība. Vai. Uh, uh, ja mēs kontrolējam to, ko dara Austrāļu dienesti, vai viņi kontrolē arī mūsējo. Paldies. Thank you. Mrs. Paldies, Gijam Kunds tagad. Brièvement, madame la présidente. Izteikšos ļoti īsi. Esam pārliecināti, ka nolīguma laba piemērošana ir ārkārtīgi būtiska tām diskusijām, kas norīt, un tāpēc visi trūkumi un garantija neievērošanā ir arī ar savu nozīmi. Es gribētu dzirdēt par datu sadalīšanu ar trešajām valstīm. Manuprāt, informācija nav pietiekama. Foskungs nākošais. Dank, Paldies, priekšēdētāji. Man šķiet, ka šajā sasaukumā mēs ļoti daudz runāsim par drošību, jo arī Noslēdzot šo nolīgumu ar Austrāliju, situācija pasaulē nav uzlabojusies, un mērķis nemainās. Ja mēs gribam cīnīties pret terorismu un smagiem noziegumiem, tad mums būs jāanalizē dati. Protams, paliek jautājums, cik tālu mēs varam iet un kad mēs jau esam pārkāpuši robežu Par to mēs runājām arī par šo sākotnējo datu vākšanu un par to sprieda kopienu tiesa un Vācijas uh, konstitucionālā tiesa, bet tomēr cīņa pret terorismu notiek analizējot datus. Un nolīgumā ar Austrāliju šķiet, ka tas uh, darbojas labi, un par to es priecājos, bet ir arī daži punkti, uh, kur, jādomā, mēs turpmāk varēsim vai būsim spiesti pievērst vēl lielāku uzmanību. Albrecht kungs runāja par trešajām valstīm, arī Infelds kundze runāja par datu precizitāti, runāja par to, kā vispār ņemt vērā visu šo pārraidot vai nododot datus tālāk. Bet katrā ziņā, sperot šo pirmo soli, mums ir iespēja bijusi Uh, izveidot tādu pirmo modeli, kas ļauj arī nonākt pie risinājumiem. Un tagad mums ir uh, jāveic tāds um, slīpēšanas darbs. Un es domāju arī, ka ziņojumā, kā jūs zināt, ir runa arī par iespējamiem uzlabojumiem, arī tur jau ir minēti būtiski aspekti, kas ir jāņem vērā, sadarbojoties arī ar austrāliešiem un uzlabojot tekstu. Paldies, Ernstas kundze! Paldies! Priecājamies, ka šāds ziņojums tagad ir gatavs, bet tas neko nemaina tādā ziņā, kā risinās notikumi pasaulē. Šis nolīgums uh, ir labs un derīgs, bet nav nekādā veidā pierādījusies šī ziņojuma liederība, cik teroristu uzbrukumu ir novērsti, cik lidmašīnu tika izglābtas, uh, izmantojot uh, šeit uzskaitītos pasākumus. Manuprāt, te vienkārši tiek uh, vākti dati arvien lielākā un lielākā kvantumā, bet pamatojuma īsti nav un nekāda novērtējuma par šo datu vākšanas efektivitāti arī nav. Un kas ar datiem notiek īstenībā, uz, to, uz šo jautājumu arī nav atbildes, cik ilgi tie tiek uzglabāti, kā un kam un kādā veidā tie tiek nodoti tālāk, te valda pilnīga neskaidrība un šis ziņojums mums te nekādas atbildes nesniedz. Tāpat arī tas nesniedz atbild uz jautājumu, vai ir vērts um, ierobežot pamata tiesības. Un vēl ņemot vērā kopienas tiesas spriedumu par datu uzglabāšanu un vākšanu, grūti ir diskutēt, uh, neņemot vērā šo tiesvedību, šo spriedumu. Mēs nevaram to nodalīt un pēcpusdienā runāt ar Malmstrēms kundzi, pilnīgi ignorējot šo sākotnējo datu vākšanas aspektu. Mums ir nepieciešama kritiska novērtēšana. Un trešais. Un trešais. Austrālija ir viena no piecām valstīm, par kurām es īsti nesaprotu, kāpēc ir vajadzīgs šāds PDR nolīgums tieši ar Austrāliju. Nelī kundze, lūdzu. E, sarò brevissima perché le scienziate. Izteikšos ļoti īsi. Jo pamatā jau Ernstas kundze izņēma man vārdus no mutes un arī daļu no tā pieminēja kolēģi Albe, Albrechts un Sipola. Piebildīšu tikai nelielu komentāru no savas puses pēdējā Eiropadomē, tātad 30. augustā tika sagatavots ieteikums pieņemt šo nolīgumu ar Austrāliju visīsākajā laikā. Pēc tam komisāra Malmstrēma lika noprast, ka šis nolīgums ir sava veida paraugstam, kādi varētu būt Eiropas nolīgumi datu apmaiņas ziņā. Tas ir pēc komisāras vārdiem ļoti svarīgi imigrācijai. Un gribu šajā sakarā, kā jau sacīja Albrecht kungs, atgādināt, ka ir justīcijas tiesas nolēmums eh, konkrēts pieņemts 8. aprīlī attiecībā uz to, ka datu uzglabāšana pēc zinām termiņa ir aizliegta. Paldies! Un tagad mēģināsim uzklausīt atbildes, izsakieties maksimāli īsi. Paldies, priekšsēdētāji, es mēģināšu sniegt eh, detalizētu informāciju sākot ar Intveldes skundzes jautājumiem uh, iepriekšējo referenti. Paldies par uzstāšanos, mēs visi piekrītam, ka šis ir modeļnolīgums un gribētu to apstiprināt vēlreiz. Jūsu piezīmes par mūsu ieteikumiem. Tad, kad es pieminēju, ka esam lūdzām Austrālijas muitu maksimāli īsu laiku šos datus eh, paturēt. Es eh, atsaucos uz konkrētu 16. pantu, kā nolīgumi atļauj paturēt datus specifiskai izmē, izmeklēšanai, dod iespēju muitai uzkrāt, paturēt šos datus nenorādot termiņu. Mēs lūdzam tos dzēst, līdz ko izmeklēšana ir pabeigta. Mēs nerunājam šeit par 15, eh, pieciem gadiem, kas būtu noteikti par identifikāciju. Eh, Mēs arī lūdzam rīkoties Austrālijas saskaņā nolīgumu. Varbūt jūs nezināt, bet tika organizēta seminārs, kur mēs cita starpā uzaicinājām divus Austrālijas ekspertus līdz ar Eiropolu un Eirojustu un tika panākta samērā plaša vienošanās ar Austrāliju dalīties eh, informācijas analīzē. Informācija ir jāsaņem tiem, kuri to izprot. Dalībvalstīs ir samērā maz e, šāda informācijas analīzes vienību izveidotu. Par datu precizitāti. Šī programma mums nav zinām, tāpēc mēs atgriezīsimies e, pie šī jautājuma. Par pārskatīšanu pēc trim gadiem. Protams, negaidīsim līdz pēdējiem brīdim, lai sāktu efektivitātes izvērtēšanu datu uzkrāšanas periodām. Komisijas dienesti jūsu zināšanai piedalās darbā e, eh, IKO, IATA un citu struktūru ietvaros. Un mēs gaidām vairāk informācijas par to, kā šie nolīgumi tiek ievēst, ieviesti. Par kritisko tālāk nodošanas jautājumu. Es atkal gribu atgriezties pie ziņojuma, kurā ir skaidri norādīts, ka muitas iestādēm ir ziņojušas, ka tās nenodod tālāk saņemtos datus trešajā balstī. Tas ir norādīts 16. lapusē. E, ir norādīts, ka ir notikusi apmaiņa ar atsevišķiem partneriem attiecībā uz riska profīliem, attiecībā uz ceļojumu paradumiem, lai varētu vērsties pret narkotiku kontrabandu, bet nav runas par dalīšanos ar trešajām valstīm. Tālāk nodošanas gadījumā, kas nav notikusi nolīguma ietvaros, gribu atgādināt, ka trešās valstis, kuras saņem šīs personas datus, ka tām ir jārespektē nolīgumā sacītais. Un visbeidzot par nepieciešamību un noderīgumu. Iespējams, ka ziņojumā jūs redzējāt C pielikumu, kurā ir sniegta liste visiem nopietniem no, noziedzības apkarošanas pret terorisma rezultātiem, ko ir izdevies uh, panākts ar PNR. Un visbeidzot par sensitīvajiem datiem. Šie dati nolīguma ietvaros nekavējoties tiek dzēsti, un mēs esam arī ziņojumā to skaidri norādījuši, un to es norādīju arī savā iepriekšējā prezentācijā. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, turpina eh, priekšsēdētāja! Intveldes kundze, jūs gribējāt izteikties, bet lūdzu uz pusminūti. E, pusminūte pietiks. Pirmkārt, jūs runājat par otro pārskatīšanu pēc e, četriem gadiem. Man nav skaidrs, kā IKO un JATA šeit iekļaujās, bet e, Sipols kundze pieminē šos elementus, cik mēs esam kļuvuši drošāki. Fosa kungs pateica, ka pasaule ir kļuvusi tikai bīstamāka šī, pēc šī nolīguma pieņemšanas. Bet par analītiskajiem datiem. Jūs runājāt par pasažieru informācijas vienībām, bet nē, mēs runājam par tiem datiem, kas jau ir tikuši analizēti. Tie e, ar tiem būtu jādalās nevis ar pasažieru informācijas vienību, bet ar e, likuma ieviešanas aģentūrām, un tas ir jāizvērtē. Paldies! Nākošais runātājs eh, negrib atbildēt, eh, komisija atbild, nevēlos atstāt Intveldes kundzi bez atbildi. Pār turpmāko pārskatīšanu, tad, kad es vinēju ikavu un iata, tas nozīmē, ka mēs esam eh, šajos ietvaros tikušies ar kanādiešiem, austrāliešiem, amerikāņiem, un ar viņiem mēs varam uh, nepārtraukti atgriezties pie jautājuma par to, kā šie nolīgumi tiek ieviest. Un ne tikai kopīgi pārskata laikā, kas notiek reiz pusotrā gadā, bet ik pa trim mēnešiem. Eh, par otro piezīmi. Varbūt es neizteicos skaidri, mēs runājam par analītiskajiem datiem, kas tiek eh, ziņoti likumsargājošām struktūrām, e, tieši tas arī ir tas, ko mēs pieprasām no Austrālijas. Paldies, Sorika, kungs, turpina priekšsēdētāji, un paldies, kolēģi, par jūsu aktīvo un kooperatīvo dalību šajā rīta sēdē. Mēs sanākam tagad kopā pulksten 14.30, lai tiktos ar komisāru Valstrēm. Labi, es gribu tagad.